un uh, viņas uh, stāsies Luis Īdas vietā un atbilstīgi uh, 7. panta pirmajam punktam parlamenta reglamentam. Mm, parlaments uh, sveic uh, šos jaunos kolēģus. Parlaments un seine Organe teilnehmen voraus. Viņi varēs piedalīties visās sanāksmēs, ja vien viņi paspēs eh, rakstiski apstiprināt to, ka viņiem ar mandāta saņemšanas dienu nav nekādu uh, šķēršļu.